darba kārtības punktu šonadēļ, un būs neliels pārtraukums, lai Gorgievas kundze varētu apsēsties. Okay, I think everyone is. Jā, šķiet, visi ir atraduši savu vietu. Nākamais darbkārtības punkts ir Kreslas kundzes ziņojums par Olaf uzraudzības komitejas sekretariātu, un tagad vārds tiek dots Kreslas kundzei četras minūtes. Vicepriekšsredātājs kundze, paldies! Šī Olaf regulas nelielā pārskatīšana, ko mēs šodien eh, skatījām, parāda, ka iestādes ir rīcības spējīgas Briselē. Tikai 12 nedēļas pēc tam, kad komisija nāca klājā ar priešlikumu, grozījumi ir jau pabeigti un esam vienojušies. Paldies komisijai, paldies arī padomēji, jo īpaši Nīderlandes prezidentūrai, kas ļoti efektīvi strādāja. Lielisks sniegums. Tā skaitā padomē. Šajā pārskatīšanā ir e, īstenot svarīgi grozījumi Olaf e, regulā. Astoņi darbinieki strādā sekretariātā, uzraudzības komitejā, kas bija daļa no Olaf, un viņi šobrīd tiks pārlikti organigrammā komisijas struktūrās. Pieci augsta ranga darbinieki bija pakļauti Olaf ģenerāldirektoram, respektīvi tam, kura darbību viņiem bija jāuzrauga. Šāda interešu konflikta situācija ne, bija viegli saprotama, kā nepieņemama. Līdz ar to bija nepieciešams stiprināt uzraudzības komitejas neatkarību. Līdz ar to uzraudzības komiteja turpmāk varēs daudz efektīvāk īstenot savas uzraudzības funkcijas lai mēs gal galā nonāktu tiešām pie faktiskiem uzlabojumiem. Uzraudzības komitejai nedrīkst likt citus šķēršļus. Sekretariātam, tāpat kā iepriekš, ir jāatrodas Olaf telpās, lai tam tāpat kā iepriekš būtu pieeja uh, Olaf uh, augstas drošības dokumentiem un IT sistēmai. Ir nepieciešams uh, veikt visu nepieciešamo lai arī turpmāk sekretariātā strādājošiem nebūtu interešu konflikti un netiktu šķēršļi karjeras attīstībā. Mēs rūpīgi sekosim tam, lai arī praksē tas tā notiktu. Tomēr nevēlos slēpt arī to, ka šī pārskatīšana bija nepieciešama tādēļ, ka Olaf ģenerāldirektora vara bija jāierobežo. Tas ir bēdīgi, ka pēc 17 gadiem kopš strādā Olaf bija nepieciešama šāda rīcība. Es teiktu, ka tas ir saistīts ar trūkumiem profesionalitātē, pārvaldes prasmēs un taisnīgumā, ko šis ģenerāldirektors īsteno attiecībā pret sev pakļautajiem. Uh, Vienmēr jau ir bijušas problēmas, tomēr pēdējos divos gados tās ir bijušas īpaši sāsinātas. Nu, uz to bija nepieciešams rēģēt ar šo revīziju pārskatīšanu. Mēs rūpīgi sekosim tam, vai Olaf regula turpmāk tiek rūpīgi īstenota. Tas bija slikts signāls, ka mums bija nepieciešams šāds grozījums veikt ir nepieciešams nekavējoties rīkoties Eiropas komisijai, lai uh, tiktu īstenot nepieciešamie procesi un ne tikai ar šiem jautājumiem, bet arī ar citiem būs jāstrādā. Ir nepieciešams stiprināt procesā iesaistīto pušu tiesības, lai nodrošinātu lielāku skaidrību, taisnīgumu, tā skaitā attiecībā uz Olafa administratīvajiem um, procesiem un jaņem vērā arī tas, ka līdzinējais uh, ieroču sadalījums ir bijis ļoti uh, nevienmērīgs. Paldies! Q. Paldies! Tagad vārds komisārai Georgievs kundze. Paldies priekšētājs kundze. Es no sirds pasakos Kreslas kundzei referentei par ieguldīto darbu, lai sagatavotu priekšlikumu, par ko mēs šokar diskusēsim. Mēs to no komisijas puses iesniedzām 4. Mm, martā, un Tas tiešām ir noticis ļoti ātri. Visas trīs institūcijas ir panākuši savu kopējo mērķi. Vakar biju uzraudzības komitejā un vēlos nodot uzraudzības komitejas priekšsēdētāju pateicību visiem deputātiem par to, ka notiek darbība attiecībā uz šo priekšlikumu un tā mērķi. Tā mērķis ir stiprināt uzraudzības komitejas neatkarību, ļoti skaidri nodalīt eh, sekretariātu un tā budžetu no dienesta, kuru uzraudzīt ir viņa pienākums. Uzraudzības komiteja ir bijusi ļoti aktīva un tās priekšsēdētājs un dalībnieki uh, ir izmantojuši savu pilnvaru. Mums nav konkrētu pierādījumu tam, ka šīs komitejas neatkarība ir uh, mazināta, bet pat uh, aizdomas par to uh, rada bažas. Mēs ļoti rūpīgi ieklausījāmies um, parlamenta deputātos un uzraudzības komitejas dalībniekos, lai pārliecinātos, ka mēs nodrošinām skaidru risinājumu uh, tam, kas iespējams bija mēģinājums ierobežot komitejas neatkarību. Un mūsu priešlikums, tīri praktiski runājot, ir uzraudzības komitejas budžetu, ne, atvainojiet, mēs jau uzraudzības komitejas budžetu esam pārnesuši uz PMO, un tālāk arī sekretariāts tiks pievienots komisijai, komisijas eh, struktūrai. Tas būs tīri administratīvs solis, lai veicinātu organizatoriskos un budžeta aspektus. Tas neietekmēs sekretariāta neatkarīgo darbību un arī neietekmēs komitejas darbu un personālu. Lai būtu pilnīga skaidrība ir vienošanās, ka komisija sniegs uh, paziņojumu par to rītdien. Un vēlreiz vēlos paust mūsu apņēmību no komisijas puses darīt visu iespējamo, lai tik nozīmīga institūcija kā OLAF un tās uzraudzības komiteja būtu ar pietiekamu atbalstu un varētu rīkoties un darboties neatkarīgi. Paldies, komisārs Kundze. Sārvamā kungam vārds pusotru minūtu lūdzu. Cienījumā priekšsādātais kundze, komisārs kundze, pirmkārt vēlos apsveikt to, ka komisija ir rīkojušies saprātīgi un referente ir bijusi drosmīga lai iestātos par to, kas pirmajā acuzmetienā varbūt šī tikai racionāls, bet eh, rūpīgāk ieskatoties, tā ir jocīga cīņa starp ar kaut ko, kas, manuprāt, nevajadzētu būt šāda cīņas mērķim. Ir labi jānodrošina Olaf izmeklēšanas funkcija, un, lai to nodrošinātu, uzraudzības komitejai ir nepieciešams labi funkcionējošs sekretariāts, un tā kā komiteja un sekretariātam ir jābūt neatkarīgiem no OLAF. Līdz ar to atbilstoši finansējums ir jānodrošina tieši no komisijas, atsevišķi no OLAF budžeta. Tas man šķiet pašsaprotami un ir labi, ka komisija ir līdzīgās domās par šo jautājumu. Attiecībā uz to, vai sekretariātam fiziski vajadzētu atrasties tajā pašā ēkā, uh, kur atrodas uzraudzības komiteja un OLAF aģentūra, es vēlos izteikties nepārprotami. Tas, ko mēs šeit redzam, ir ļoti nopietns jautājums Savienības iekšienā. Pārcelt sekretariātu ārpus telpas, patreizējām telpām, ir iejaukšanās OLAF darbība. OLAF būtu jākoncentrējās tikai uz krāpšanas gadījumu izsekošanu izmeklēšanu. Tam nebūtu jāstrādā ar šādiem jautājumiem. Komitejas labai darbam ir nepieciešama konkrēta saziņa ar Olaf birojiem, un tādēļ svarīgi, lai sekretariāts atrastos Olaf telpās. Un vēlreiz sveicu referenti, ka viņa ir pārliecinājusies, lai saprāts gūtu virsroku. Paldies tālāk Ajala Senders kundze. Paldies, priekšētājs kundze. Vēlos teikt, ka esmu ļoti apmierināta par ātrajām pārmaiņām, kas ir ieviests regulas tekstā, lai risinātu ļoti plašu problēmu, kas ir saistīta ar sarežģītām attiecībām starp uzraudzības komiteju un OVA. Spriedze, kas varbūt ir saprotama, un tādu esam novērojuši arī parlamentā, un ko uh, pasliktinājusi uh, citu situāciju, un tagad uh, viss ir tik tālu aizgājis, ka ir bijuši pat centieni uh, atņemt imunitāti Olaf ģenerāldirektoram. Vēlos arī teikt, ka tad, kad Olaf atkal būs neatkarīgs uzraudzības komiteja, būtu jāspēj turpināt savus darbus aizstāvēt Olaf neatkarību no komisijas un citām divām pārējām divām institūcijām, nodrošināt datu aizsardzības inspektoru darbu, kā arī aizsargāt, nodrošināt procedurālās garantijas tiem cilvēkiem, par kuriem Olaf veic izmeklēšanas darbu. Man liels prieks par to, ka šāda ātra rezolūcija cenš risināt problēmu piešķirot jaunu statusu uzraudzības komitejai, pakļaujot to komisijai un vienlaicīgi padarot to vairāk neatkarīgu. Kā komisors kundze tas darbosies? Kā uzraudzības komitejas dalībnieki strādās, ir svarīgi, lai būtu pilnīga skaidrība, ar ko un kā viņi strādās un kāda būs darbības ietvars, kad viņi būs komisijas sastāvā. Paldies, tālāk Arno kungs. Paldies, priekšādājs kundze. Ir pilnīgi pareizi, ka pretkrāpšanas birojs ir neatkarīgs. Tam ir jābūt ļoti uzticamam un ir pareizi, ka tas ir neatkarīgs un arī tā sekretariāts ir neatkarīgs. Komitejas grozījumi šķiet ir ar vispozitīvākajiem nolūkiem pārliecināties, ka ir pilnīgi skaidrība par to, ka šādai neatkarībai ir jābūt un ka komisija neiejauksies uzraudzības darbā, kādu pildu uzraudzības komiteju. Manuprāt, tajā ir ļoti daudz laba un pozitīva. Nezinu, vai tas ir pietiekami tālu un vai mēs varam būt pilnīgi skaidri un droši par to, ka neatkarība būs nodrošināta un nebūs nekāda iejaukšanās. Šajā ziņā nevar būt pilnībā pārliecināts pār. Paldies, Alebreton kungs, vien minūte. Paldies, priekšētājs kundze. Olaf tika radīts pēc skandāla pirms 17 gadiem. Tās mērķis bija cīnīties ar krāpšanu un korupciju, bet tas nav izdevies. Olaf ir pārkāpis dažādas noteikumus, arī viņa direktora imunitāte ir atcelta pēc Beļģijas tiesas prasības. Un šie pieci cilvēki, kuru pienākums bija kontrolēt Olaf darbību, nav spējuši izpildīt savu lomu vairāk iemeslu dēļ, jo viņi bija atkarīgi no Olafa, kas pārvaldīja viņu budžetu, un tādēļ, ka Olafa ģenerāldirektorāts neļauj viņiem piekļūt datiem, un tas ir vienkārši skandāls. Un teksts, kas tiek piedāvāts, uzlabos uzraudzības komitejas darbu, bet es domāju, ka jāiet vēl tālāk. Olaf ir zaudējis visu uzticamību, jaunprātīgi izmantojot savus pilnvars, tādēļ būtu vai sakās no šīs aģentūras un jāveido jauns organismas. Paldies, Korvin Mikkungs. Liels paldies, komisārs Kunze. Varbūt jūs jokojāt, pirms gada mēs pieņēmām rezolūciju, kurā pieprasījām, lai būtu Eiropas prokurors. Olaf nevar veikt izmeklēšanu nevar izmantot uh, uh, pilnvaras, piemēram, kontrolējot komisiju. Olaf ir paralizēts, nav spējīgs rīkoties. Ģenerāla direktoram tika izteiktas apsūdzības, mēs nezinām, vai viņa imunitāte ir atcelta vai ne, bet ir apsūdzības pret uh, komisāriem, kur nav sociāli, bet citi, un tas jau daudz ko pasaka. Uh, Un tagad jūs esat norādījusi, ka ir uzsākts uh, uzraudzības process martā. Un mēs redzam, ka sekretārāts iespējams tiks fiziski atdalīts. Visai uzraudzības komitejai ir jānomaina sastāvs, ir jārīkojas radikāli, nevis jārunā par to, kur sekretārāts sēdēs. Uh, Zdehovski kungs, vienu minūtu lūdzu. Šeč ekscelentņī. Jā, paldies. Es uh, tikai atkārtošos. To jau kolēģi pirms manis visu pateica. Komisārs Kunze vēlos vēlreiz uzsvērt, ka caurskatāmības un integritātes nodrošināšana ir mūsu kopīgā prioritāte. Tas ir svarīgi gan komisijai, gan EPP. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, neatkarīgas uh, uzraudzības struktūras, kas objektīvi var izvērē, izvērtēt eh, aizdomas par korupciju. Šāda iestāde ir OLAF, un šai iestādē ir jābūt neatkarīgai. Un tāpat neatkarīgam jābūt arī uzraudzības komitejas darbam, lai varētu uzraudzīt, vai Olaf pats rīkojas korekti. Tāpēc šī uzraudzības komiteja un tās sekretariāts ir ļoti svarīgs. Tām ir jādarbojas neatkarīgi no Olaf. Paldies. Paldies tālāk, Piteras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments aicināja komisiju piemērot uh, nepieciešamos tiesību aktus, lai nodrošinātu Olaf uzraudzības komitejas neatkarību. Līdz šim mums ir bijušas šaubas par to, cik liela ir bijusi šī neatkarība. Uzraudzības struktūrai nedrīkst būt personīgā un finansiāla atkarība no iestādes, kuru viņai jākontrolē. Līdz ar to bija nepieciešams veikt grozījumu šajā regulā, lai mazinātu jau kāds aizdomas. tagad ir veikti nepieciešamie grozījumi, tā skaitā budžeta eh, kategorijās, eh, kas ļaus šo neatkarību nodrošināt. Un paldies komisijai, ka tā uzklausīja parlamenta viedokli. Un tagad brīvā mikrofona procedūrā pospešilkums paņi Jās... Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausījos, eh, uzklausīju ļoti rūpīgi šo diskusiju, un man jāsaka, ka Čehijā mēs ļoti rūpīgi sekojam Olaf neatkarības jautājumam. Tas mums nav nekas teorētisks. Mums arī iekšpolitiski ir bijuši dažādi interešu konflikti, uh, Un šā, tie šobrīd citu starp pateikt arī Olaf skatīti. Un Olaf ir jābūt neatkarīgai, lai Čehijas valdība vēlāk pieņemtu tās lēmumus uh, attiecīgajā lietā. Šeit nedrīkst būt nekāda politiskā ietekme, jo tas var ietekmēt politisko stabilitāti Čehijā. Uh, Paldies uh, referents kundzei, komisārs kundzei par eh, lielo uzmanību, ko viņas ir veltījušas eh, šim jautājumam. Tas mums nav tikai saistīts ar teoretiskām neatkarības uh, īstenošanas prasībām, bet tam būs reāla ietekme arī. Paldies, Marijas kungs! Paldies, priekšsēdētāji Olaf ir ļoti noderīga iestāde Eiropas Savienībai, tāpēc eh, tā ir jāstrādā pilnīgi caurskatāmi. Uzraudzības komitejai, tāpat arī tās sekretariātam, ir jāspēj sadarboties, jāizvairās no interešu konfliktiem, mēģinājumiem apkarot krāpšanu, jānotiek caurskatāmi un uh, efektīvi. It īpaši, ja tas skar jautājums, kas saistīti ar eh, nodokļu nemaksāšanu un nodokļu apiešanu. Šobrīd eh, ir novērojami uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet joprojām nav padarīts pietiekam daudz apkarojot eh, nodokļu nemaksāšanu, ko veic lielie uzņēmumi. Tāpēc Olaf ir jāstrādā aktīvāk, apkarojot izvairīšanos no nodokļu nomaksas un eh, nodokļu nemaksāšanu Eiropas Savienībā, ko veic lielās kompānijas. Paldies tālāk, komisāra Georgieva. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par izteiktajiem komentāriem, paustajiem viedokļiem. Bija arī tieši komisija uzdot jautājumu. Pirmkārt par sekretariātu. Vai tas turpinās savu darbu Olaf ēkā? Un es vēlos apstiprināt, jā, sekretariāts arī turpmāk atradīsies tajās pašās ēkās, kur strādā Olaf. Un viņiem būs pilna piekļuve informācijai Otrs bija baustas bāžas, ka sekretariātu varbūt absorbēs eh, Eiropas komisijā. Vēlos skaidri paust, ka mēs ļoti nopietni uztveram jautājumu par tieši šo aspektu esam izpētījuši dažādus variantus, ar, no, nu, sadarbojoties ar mūsu cilvēku resursu eh, ģenerālu sekretāru un PMO, un esam izvēlējušies šādu risinājumu tāpēc, ka PMO nav nekādas politiskās funkcijas. Līdz ar to tās būs labas mājas tieši administratīvajam mērķim, pildīt sekretariāta pienākums, kur arī var budžeta līniju skaidri izdalīt, un tur var arī mierīgi izvietot cilvēkus, kas netraucēs sekretariāta darbām. Iepazīstoties ar dienesta struktūrām, mēs sapratām, ka tās būs visneitrālākā vieta uh, kuru vien varēsim atrast, un tieši tāpēc mēs esam tā lēmuši. Tālāk tika izteikts komentārs, ka sekretariāta atrašanās vieta ir svarīga, bet daudz svarīgāka ir uzraudzības komitejas e, sastāva jautājums. Un tika prasīt e, aizvietot locekļus uzraudzības komitejā. Un Gresls kundze jau to labi zina, bet vēlos informēt arī jūs, uh, ka mēs esam sākuši atlases procedūru, identificējot no trim iestādēm potenciālos kandidātus uzraudzības komitejai. Esam vienojušies nesen par pieciem jauniem locekļiem, kas sāks pildīt savas funkcijas. Tad, kad pašreizējo locekļu pilnvaru termiņš beigsies, plus esam izveidojuši rezerves sarakstu ar septiņām personām, kas visas ir ļoti kvalificētas. Uh, Līdz ar to uzskatām, ka institucionāli esam ļoti labā situācijā ar tādu uzraudzības komiteju, kas ir pilnībā kompetenta īstenot tos pienākums, kas viņiem ir uzticēti. neesam daudz uzmanības pievērsuši jautājumam tam, kā šī pāreja notiks. Mēs esam pārliecināti, ka cilvēki kuri ir iekļauti gan šo piecu locekļu sarakstā, gan rezervu sarakstā. Katrs no viņiem spēs pilnvērtīgi strādāt, un nākamajam atlases procesa posmam jānotiek jau tūlīt, piedaloties visām trim iestādēm. Paldies! Paldies, priekš, eh, komisārs kundze, un noslēgumam referente Gresls kundze. Paldies visiem kolēģiem! kas izteica savu viedokli. Visiem īstenībā ir taisnība, šeit runa par sarežģītu uh, problēmu, un vicepriekšsarētājs kundze, jūs esat pirmā, kas uh, vismaz mēģināja risināt šo problēmu, to mēs centāmies darīt, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas ir jauns sākums uzraudzības komitejas darbā, Un šis jaunais starts tad kopā ar visiem veiktajiem pasākumiem ļaus mums virzīties eh, pa pareizo ceļu, rast īstos risinājumus. Un tas, ko kolēģijā Jala Zender sacīja, uzraudzības komiteja ir jābūt ar lielāko atbildību, mēs esam iesaistītie un mums arī tieši jāskatās, vai šī struktūra pienācīgi strādā un dara to, kas ir nepieciešams. Uh, Ir nepieciešams veidot labas attiecības ar eh, parlamentu komisiju un padomi. Protams, varat arī filozofiski šeit eh, spriedelēt. Tā vietā es domāju, ka mums ir jāiet uz priekšu, domājot par to, kā aizpildīt eh, šos tiesiskos caurumus, cita starpā jautājums par piekļuvi dokumentiem, arī noslēguma ziņojuma izsniegšana personām, pret kuru tiek veikta izmeklēšana. Viņiem ir jāsaņem šis gala ziņojums, it īpaši, ja tam seko kādas eh, krimināla procesa darbības, jo savādāk viņi nevar sevi aizstāvēt. Arī es esmu iemācījusies kaut ko pēdējos gados. Es domāju, ka tā pieredze, ko esam guvuši, noteikti nāks par labu Olaf eh, regulas reformai. Ar Eiropas prokurora amatu Mums ir iespēja izveidot jaunu struktūru, uzlabojot arī Olaf darbību. Es nedomāju, ka problēmas atrisināsies pašas no sevis, bet mums ir skaidrs, kurā virzienā mums jāiet, lai uh, rastu pareizos risinājumus. Paldies! Paldies, Greslas kundze! Noslēdzam debats par šo jautājumu.